Allora. Buonasera. Labu vakaru, godātie kolēģi. Eh, rivolgo il mio saluto a tutti quanti. Es varētu sākt savu sēdi. Laipni sveikti visi šajā sēdē, īpaši sveicu komitejas dalībniekus, un es vēlētos jūs iepazīstināt arī ar trīs kandidātiem. Ja nevienam nav iebildumu par darba kārtības projektu, tad uzskatīsim, ka mūsu darba kārtība ir pieņemta. Procedūre, ja dovremo seguire in questa seduta. Vispirms mums vajadzētu paskaidrot, kāda ir procedūra, kā mēs rīkosimies šajā komitejas sēdē. Šī sanāksme ir atvērtā sanāksme, līdz ar to to var apmeklēt visi uh, Eiropas parlamenta deputāti. Šī komiteja sēd tātad notiek saskaņā reglamenta 204. punktu. Mums visam ir seši kandidāti Eiropas ombuda postenim, bet tikai trīs kandidāti ir izpildījuši visas prasības saskaņā ar āmatam izvirzītajām prasībām. Šodien mēs uzklausīsim trīs kandidātus, un eh, šī uzklausīšana notiks alfabētiskā kārtībā. Tas nozīmē, ka sāksim uzklausīšanu ar Botēlī kungu, pēc tam uzklausīsim Diemanduru kungu un pēc tam Monetu kungu. Katrs kandidāts ar mums runās stundu. Viņiem tiks eh, dota iespēja prezentēt savu kandidatūru, un pēc tam deputāti viņiem varēs uzdot jautājumus. Tātad pirmās 15 minūtes tiks atvēlētas kandidāta prezentācijai. Pēc tam sekos pirmā jautājumu kārta, un e, tajā es došu vārdu kolēģiem saskaņā ar Dehanta sistēmu. Vēlāk būs arī 15 minūtes, kas tiks atvēlētas brīvā mikrofona procedūrai. Lūgumrakstu komitejas mājaslapā jau vairākas dienas ir pieejama informācija par procedūru. Tāpat eh, tur ir atrodama informācija arī par visiem kandidātiem. Uh, Eh, gan tiem, kas izpildīja prasības, gan tiem, kas neizpildīja. Tāpat eh, tajā, šajā mājaslapā ir publicēta arī informācija jautājumi, kas tika uzdotu kandidātiem rakstveidā un viņu rakstveidā atbildes. Mēs saņēmām informāciju arī iepriekšējās procedūras laikā. Šīs eh, komitejas sanāksmes beigās komiteja sagatavos atzinumu. Šis atzinums tiks nosūtīts parlamenta priekšsādētājiem. Tādējādi varēs uzsākt nākamo procedūras posmu. Šajā posmā tiks eh, pieņemts lēmums par balsojumu. Eiropas parlaments viss kopā balsos par nākamo ombudu. Ja neviens nevēlas izteikties un nevienam nav iebildumu, es gribētu sākt uzklausīšanu. Un sāksim ar pirmo kandidātu Batolīkungu. Non c'è. <laughs> sì, sì, sarà per arrivare. Šķiet, ka viņš nav ieradies. Es nedomāju, ka viņš ir atsaucis savu kandidatūru. Nē, tur jau viņš nāk. Allora, gli diamo qualche minuto per accomodare. Dosim Batālī kungam pāris minūtes laika, lai viņš ieņem savu vietu. Atkārtošu vēlreiz. Sāksim ar Bodolī kunga prezentāciju. Viņam būs 15 minūtes laika, lai ar sevi iepazīstinātu. Pēc tam eh, komitejas locekļi varēs uzdot jautājumus un arī komentēt viņu uzstāšanos. Lūdzu, Patolī kungs. Godājumā priekšsēdētāja. Godājumie lūgumrakstu komitejas locekļi. Pirmkārt, vēlētos jums pateikties par to, ka devāt iespēju pēc eh, pirmās atlases kārtas ierasties uz šo uzklausīšanu. Learned by experience. Šī uzstāšanās būs pēc iespējas īsa. Es uzskatu, ka debates ir visefektīvākais veids, kā ka apspriest eh, tematus, kas jums visvairāk interesē. Tādējādi jūs varēsiet vislabāk izvērtēt eh, personu, kas sēž te jums priekšā. Es domāju, ka tas ir vislabākais veids, eh, kā mēs varētu apspriest visus tos jautājumus, kas jums šķiet pietiekami būtiski, detalizēti. Es esmu mācījis cilvēktiesības, cilvēktiesību vēsturi, un tāpēc es uzskatu, ka jūs, kā Eiropas parlamenta deputāti un arī kā šīs komitejas locekļi, ļoti labi pārzinat uh, uh, beztiesu aizsardzību cilvēktiesībām. Es domāju, ka Tādējādi var nodrošināt labu, neatkarīgu uh, kontroli bez tiesību aktiem tām, kā darbojas valsts administrācija. Tas fakts, ka esmu šeit ieradies pie jums uz uzklausīšanu, nozīmē, ka jūs uzskatāt, ka mana pieredze ir piemērota šim amatam. Tieši tāpēc, bez jebkādiem plašākiem skaidrojumiem, esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Bez tam esmu jau rakstveidā atbildējis eh, vairākus detalizētus jautājumus par dažādiem tematiem. Manos atbildēs ir redzamas manas prioritātes, eh, lai uzlabotu ombuda sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī, lai dotu ombudam visa iespējamāko labāko tēlu sabiedrības acīs. Taču ir arī kādi principi, ko es uzskatu par vissvarīgākajiem, un tieši tāpēc es tos atkārtošu vēlreiz. Cilvēktiesību formāla atzīšana, cilvēktiesību ierakstīšana dalību valstu konstitūcijās nav pietiekama, lai nodrošinātu šādu tiesību garantēšanu. Es runāju par garantijām, ko sniedz ombuds. Šīs garantijas nav vienādas visās dalībvalstīs un visos reģionos. Ir acīm redzama diskriminācija starp uh, dažādām valstīm un dažādiem reģioniem. Iepriekšējā tikšanās reizē Florencē, kad tikās ombudi mēs atklājām kādu tendenci, kas arvien palielinās. Daudzos reģionos un daudzās valstīs daži ombudi ir aizliegti ar likumu. Savukārt citi ir apstiprināti vēlreiz. Citiem ombudu institūtiem savukārt ir samazināti finanšu un cilvēku resursi. Šī tikšanās pierādīja to, ko ombudi zina jau ilgu laiku. Ņemot vērā iepriekš minēto, ir jāatbild uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, kādas tad ir šīs eh, negatīvās, tenden kāda ir šīs negatīvās tendences cēloņi? Otrakārt, ko Eiropas ombudi var darīt lietas labā? Attiecībā uz pirmo problēmu. Cēloņi ir skaidri visiem, kas nodarbojas ar cilvēktiesībām un uh, kuri ikdienā tiekas ar valsts administrācijas pārstāvjiem. Ir jāatzīst, ka parlaments uh, un pašvaldības ir struktūras, kas ir paredzētas tautai, Tās ir paredzētas, lai nodrošinātu visas valsts funkcijas un valsts administrācijas funkcijas. Taču šīs struktūras nevar kļūt pašpietiekamas. Tas attiecas ne tikai uz ierobežotām jomām, bet uz šīm organizācijām struktūrām kopumā. Pašlaik šīs struktūras vairs nav tautas instruments. Citiem vārdiem sakot, šķiet, ka ombudi vairs nespēja veikt uh, savas pamatfunkcijas. Tas ir nodrošināt tautas pamatvajadzības, nodrošināt suverenitāti savai institūcijai. Attiecībā uz otro problēmu ir jāatrod līdzekļi, kā pret to cīnīties. Ir skaidrs, ka Eiropas pilsoņus nedrīkst diskriminēt. Galu galā visiem Eiropas pilsoņiem ir viena un tā pati pilsonība. Tieši tāpēc ir svarīgi, lai institūcijas un iestādes, kas nodarbojas ar cilvēktiesībām un to aizsardzību, visas šīs iestādes un ombudi būtu jāapvieno vienotā tīklā. Tādējādi mēs varētu kļūt redzamāki, mēs varētu izveidot vienotu atsaucas punktu Eiropas ombudu. Ja tiktu redzē, redzē ja, re, ja varētu atklāt kādu acīm redzamu diskrimināciju, tad mēs varētu nodrošināt arī saikni ar parlamentiem, un ir tīpaši ar Eiropas parlamenta lūgumrakstu komiteju. Es domāju, ka vairākus gadus nodarbojoties ar šīm problēmām manā reģionā, manā valstī, esmu pierādīja savu apņemšanos darboties, un es uzskatu, ka spēšu sniegt eh, labākus pakāpojumus, esmu jau to pierādījis. Es uzskatu, ka ir pietiekami daudz izaicinājumu, bet tajā pašā laikā ir arī vairākas iespējas, ko nodrošināt cilvēktiesību garantijas. Tas ir ļoti būtisks rīks eh, Eiropas integrācijā. Cienījamo priekšsēdētāju! Ar to savu ievadrunu gribētu beigt. Taču uzskatu, ka daudz svarīgākos aspektus mēs varēsim analizēt kopīgi un detalizēti, pamatojoties uz jūsu jautājumiem. Bez tām, cienījumā priekšsēdētāji, es tagad eh, lūkšu jums, vai drīkst runāt savā dzimtajā valodā. Uzskatu, ka šī uzklausīšana ir ļoti būtiska, un tieši tāpēc es eh, gribētu izvairīties no tulkojuma kļūdām. Es gribu izteikties pēc iespējas precīzāk, tāpēc runāšu savā dzimtajā valodā. Lielas paldies Batolī kungām par šo ievadrunu. Es zinu, ka jūs labprāt atbildēsiet uz visiem jautājumiem, darīsiet to itāļu valodā. Tieši tāpēc atklāsim debates. Katram kolēģim, kam tiks dots vārds, ir atvēlētas divas minūtes, par to esam jau iepriekš vienojušies. Pirmā izteiksies. Monsieur Botoli. Grunī kundze. Lielas paldies! Bet tālēk, kungs, gribētu zināt, kādas ir jūsu prioritātes eh, jūsu mandāta laikā, ja iegūsiet Eiropas ombudu amatu? Kā jūs varētu uzlabot ombuda institūta darbu? Vai jūs esat eh, paredzējuši izmaiņas arī Eiropas ombuda statūtos? Ko varētu darīt Eiropas institūcijas, lai uzlabotu pakāpojumus Eiropas pilsoņiem, ņemot vērā līgumā noteiktos pienākumus? Kādus trūkumus esat atklājis ombuda amatā? Kā jūs eh, varēsiet realizēt, ko esat paredzējis ar projektiem? Kādus konkrētus projektus esat paredzējuši? kāda būs sadarbība ar šo komiteju un kā jūs redzat sadarbību arī ar citām iestādēm? Paldies. Paldies Grunī kundzei. Nākamais jautājums uzdos Bostināro kungs. Godāmies kandidāti. Mācētājs ir sekojošs. Vai jūs iesakāt konsolidēt attiecības starp Eiropas ombudu un eh, dalībvalstu ombudiem? Paldies. Grazie, l'onorevole. Lielas paldies. Runātājiem nav nu ieslēgts mikrofons. Ah, okay, excuse me. The, the next one on your left side. It's okay. Oh, no, I, I, some problem. Is it? No? It's good? Okay. Hankis kundze. Thank you. Mm. Eh, The <clears throat> Európai Uniós tagországok polgárai közül. Paldies. Daudz Eiropas pilsoņu uzskata, ka Cilvēktiesības ir etnisko minoritāšu tiesības. Kaut kāda iemesla dēļ šīs tiesības ir kļuvušas marginalizētas. Varbūt tas ir tāpēc, ka mēs nevēlamies iesaistīties ar šīm tiesībām saistītajos konfliktos. Daudzi uzskata, ka šos konfliktus varētu risināt ar dialogu palīdzību. Es domāju, ka nav prātīgi izlikties, ka šie konflikti neeksistē. Iespējams, ka ombuda amats ļautu mums risināt šīs problēmas mierīgā ceļā. Mans jautājums ir šāds. Tieši to pašu es uzdošu arī pārējiem diviem kandidātiem. Vai mēs varam sagaidīt, ka mazākumtautību tiesības kļūs svarīgākas Tā ir ļoti īpaša cilvēktiesību daļa. Mums ir jādomā par cilvēka cieņas aizskaršanu, tās arī ir ļoti būtiskas tiesības. Daudzās valstīs, Eiropas Savienības dalību valstīs, tā skaitā arī Ungārijā, cilvēki jūtas vīlušies. Tad, kad tiek pārkāptas šīs tiesības, tam netiek pievērsta nekāda uzmanība un netiek izrādīta solidaritāte šiem cilvēkiem. Bieži vien dalībvalstu politika runā pretī kopienu politikai. Tas notiek pat tādos gadījumos, kad mums ir kopīgas vērtības. Tādos jautājumos, kur mums ir kopīga politika, arī tad šīs tiesības tiek pārkāptas. Manuprāt, manuprāt tie ir dubult standarti. Vai jūs esat plānojis, kā mēs varētu nošķirt dalībvalsts politiku no kopienu politikas, tā lai cilvēkiem nešķistu, ka tiek piemēroti dubult standarti? Itālijā bieži vien tiek runāts par vārda brīvības pārkāpšanu. Taču bieži vien Mēs nepievēršam uzmanību šiem it kā tikai dalībvalstu jautājumiem. Mēs aizmirstam, ka šie jautājumi skar ļoti plašu cilvēku joku, loku. Vai jūs nodrošināsiet, ka netiek piemēroti šādi dubulti standarti, vai esat plānojis kaut ko darīt šajā sakarā? Kā jūs risināsiet šo kopienu? politikas un dalībvalstu politikas atšķirību izskaušanu, kas pastāv minoritāšu tiesību aizskaršanā. Paldies. Nākamais runātājs. Paladēlī kundze. Lielas paldies! Vispirms es gribētu pateikties eh, Botēlī kungam, ka viņš ir ieradies pie mums. Man ir ļoti svarīgs jautājums, ko es vēlētos jums uzdot, Botēlī kungs. Uh, Kāda ir lielākā problēma, ar ko jūs saskārāties strādoj, strādājot kā jūsu valsts ombuds? Kā jūs atrisinājāt šo problēmu? Kā jūs tikāt ar to galā? Vai jūs uzskatāt, ka tādas pašas problēmas varētu rasties arī Eiropas līmenī? Vai arī jūs domājat, ka problēmas, ar ko saskarā, saskarsieties Eiropas ombuda darbības laikā, būs pavisam atšķirīgas? Paldies. Nākamā runātāja Harkins kundze. Liels paldies, ka jūs ieradāties, bet, Dalīkungs, es atvainojos, ka nevarēju noklausīties visu jūsu prezentāciju. Bet man ir četri jautājumi. Pirmām kārtām, Patolīkungs, caurredzamības regulējums. 1049 2001. gads. Te ir runa par Eiropas institūciju administratīvajām darbībām un arī dalību valstu administratīvo darbību, kā arī par Eiropas tiesību piemērošanu. Mūsu kopējais mērķis ir nodrošināt uh, likumus Eiropas līmenī un arī dalību valsts līmenī, lai sabiedrība varētu piekļūt uh, informācijai par Eiropas Savienību. Kā jūs nodrošināsiet, lai šīs tiesības, kas ir iekļautas šajos noteikumos, varētu tikt piemērotas pilsoņiem? Kādus pasākumus jūs liktu priekšā, lai uzlabotu piekļuvi informācijai pilsoņiem? Mans otrs jautājums ir īsāks. E, kā jūs personīgi dosiet savu ieguldījumu, e, lai uzlabotu men pakalpojumu mentalitāti Eiropas Savienībā? Nākamais jautājums attiecas arī uz jūsu ievadrunu. Šķiet, ka jūs runājāt, ka institūcijas kļūs, paš, kļūs pašpietiekamas, tās ne, nestrādā pilsoņu vai klientu labā. Kā jūs nodrošināsiet, lai Eiropas ombuda birojas nav šāda pašpietiekama iestāde? pēdējais, tā kā Eiropas ombuds galvenokārt runā par pilsoņu sūdzībām un par pilsoņu vajadzībām, Es domāju, ka tam vajadzētu būt arī pilsoņiem draudzīgam. Bieži vien pilsoņi neatšķir vienu Eiropas institūciju no otras. Es vienkārši gribētu dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Bieži vien e, mēs, kas strādājam Eiropas institūcijās, nesaprotam, ka cilvēki, kas ir ieradušies pie mums, e, lai saņemtu palīdzību, vienkārši neatšķir šīs iestādes viena no otras. Paldies tālāk, Alkenskundze. Thank you. Thank you, and also I will thank you very much for coming. Lielas paldies, lielas paldies, ka esat šeit ieradies, saka Aukens kundze. Es gribēju savos jautājumos pievērsties vienai lietai. Uzskat šo jautājumu par ļoti svarīgu, šo aspektu ļoti svarīgu ombud, ombudā. Un te mēs runājam par saprātīgu pārvaldību un paraugu praksi. Ombudam to vajadzētu uzraudzīt Eiropas iestādēs. Saskaņā ar Lisabonas līgumu būs jauns juridiskais pamats, divi jauni panti šai saistībā. Un tur varam nodrošināt juridisko pamatu, tiesisko pamatu šādas labas pārvaldības ieviešanā visās Eiropas iestādēs. Kā jūs risināt šo jautājumu? Nu, ja jūs vēlētos, protams, šos noteikumus piemērot Eiropas iestādēs, kad tad kā jūs to darītu? Paldies! Grazie. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Priekšsādātāji nu tālāk. Kāsa kungs. Timāte, man te barušies, es cinu viesi. Salavrakos kungs. Paldies, Batēlī kungs. Paldies, Batēlī kungs, ka jūs esat ieradies šodien šeit, pagodinājis mūs ar savu klātbūtni. Man ir šādi jautājumi. Man darties iespējas, un droši vien es neesmu vienīgais, ka šobrīd ir liels pārmaiņu laiks. Tas ir Eiropai grūts laiks, pārmaiņas norisinās ļoti ātri, tas viss saistīts ar imigrācijas jautājumiem. Imigranti ierodas Eiropas Savienībā, viņiem ir dažādi kultūra, mant, kultūras mantojums, dažādas, dažādas ticības un tam līdzīgi. Viņu izpratni par dzīvi ir atšķirīga. un Eiropas cilvēktiesību lieta Eh, tiesa attiecībā uz kādu Itālijas pilsoni pieņēma lēmumu, spriedumu, kurā paziņots, ka, piemēram, iedzīvotāji nedrīkst valkāt krucifiksus skolās. Tātad skolēni nedrīkst valkāt krustus. Arī uz sienām acīm redzot tos nedrīkst likt. Un, eh, kā jūs zinat, Itālijā ir ļoti daudz katoļu skolas. Un es domāju, tas ļoti labi parāda, ka ir vajadzīgs tomēr rast kādu līdzsvaru šai cilvēktiesību jautājumā. Tātad, kā jūs redzat om, Eiropas ombuda lomu šāda līdzsvaru nodrošināšanā cilvēktiesību jautājumos? Un kāda tad ir limata šādām cilvēktiesību ievērošanai un vērtību īstenošanai? Šis bija tikai viens piemērs, ko varēja jums, ko, ko minēja, jums varēja, varēja minēt vēl daudz citus. Priekšsādātāji. Priekšādātāji saka, tagad esam noslēguši pirmo jautājumu kārtu, tātad ar to noslēdzas jautājumu no grupu pārstāvjiem. Uh, Un tāpēc tagad došu vārdu Butolīkungam, lai viņš uz šiem jautājumiem atbild. Pēc tam, kad viņš būs uz jautājumiem atbildējis, tad dos, pāriesim tālāk pie brīvā mikrofona procedūras. Butolīkungs, lūdzu, jums vārds. turno per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo. Batolī kungs sāk savu atbildi. Nu, domāju, ka varētu paiet arī pāris dienas, lai sīk un smalki atbildētu uz visiem man uzdotajiem jautājumiem. Un tomēr šie jota, jautājumi man šķita ļoti piekritīgi šim amatam, bet īpaši tieši Eiropas ombuda amatā. Runājot par uzlabojumiem, tātad pirmais jautājums. Ja mani ievēlētu šajā matā, tad rīkoto šādu, un to atbildēju jau rakstiskajā atbildē uz jautājumiem. bet varbūt var to atkārtot vēlreiz. Domāju, ka vissvarīgākais ir atgādināt, cik ļoti svarīgs, cik svarīgi bija pirmsākumā šī izveidotā amata loma visos reģionos atbalstīt pilsoņus, jo atbalstīt pilsoņus šajā administratīvajā tīklā ir ārkārtīgi nozīmīgi. Tīpaši tajos gadījumos, kad pilsoņi jūtas, ka administratīvie pārstāvi ir pārkāpuši viņu tiesības. Un šādos gadījumos ļoti svarīgi novērst jebkādus pārpratumus. Tā ir jebkura ombuda loma, jebkurā valstī, jebkurā reģionā. Un tomēr, runājot par Eiropas ombudu, es uzskatu, ka Eiropas ombudam ir vēl kāda loma, vēl kāds aspekts, kas tikpat nozīmīgs, kā minētais, kas, manuprāt, līdz šim nav ticis pilnībā atzīts. Un te es domāju par piekto pantu Eiropas ombudu dibidāšanas statūtos, kur teica, ka Eiropas ombuds var sadarboties ar saviem kolēģiem un iestādēm, kas risina cilvēktiesību jautājumus. Šāda sadarbība, manuprāt, ir, tā, ir, tā, ir tas aspekts, ko vajadzētu virzīt vairāk uz priekšu. Tiešām domāju, ka vajadzīga proaktīva pieeja no Eiropas ombudu puses attiecībās ar citiem ombudiem, respektīvi ar dalību valstu ombudiem un ar iestādēm, kas risina cilvēktiesību jautājumus. Kā jau minēju savos ievadvārdos, pastāv reģioni, kas piedara Eiropas Savienības dalību valstīm. kas ir atteikušies no šāda veida amatu izvēles un no citiem cilvēktiesību aizsargājošām institūcijām. Vai arī ir reģioni, kur šis amats nav, kur šis amats it kā teorētiski izveidots, bet tajā nav jauniecētu personu jau gadiem ilgi. Līdz ar to cilvēku tie, iedzīvotāju tiesības tiek apdraudētas. Šādi biroji tiek likvidēti. Un tādā veidā ombuda aktivitātes arī daudzās valstīs tiek samazinātas līdz, eh, līdz niecībai. Kad saku, ka Eiropas ombudam jāstiprina šī sadarbība, tieši to arī domāju. Respektīvi, ka ombudam jāstrādā tīk, vienotā tīklā, sadarbības tīklā ar citiem ombudiem un cilvēku, citām tiesības argājošām organizācijām tā lai var šie ombudi sa sa sarakstīties, sazvanīties, organizēt seminārus, risināt dažādas situācijas. Eiropas ombudam vajadzētu apzināties kopējo situāciju Eiropas Savienībā, un arī uz to tiešām paļaujos. Tāpēc ceru, ka, ja o, Eiropas ombudam iz, nākas konstatēt, acīm redzam tiesību pārkāpumu, kas ietekmē visu Eiropas iedzīvotāju tiesības, tādu pārkāpumu, kas iet pāri vienas jurisdikcijas robežām, tad mums ir jā, jāmēģina šādu pārkāpumu izskaust. Un nedrīkstam risinājums piemērot tikai vienai dalību valstī vai reģionam. Jūs vajadzētu, ko Eiropas ombudam būtu jādara? Es domāju, Eiropas ombudam būtu jāsazinās ar ar parlamentu šādā gadījumā, tīpaši, protams, ar lūgumrakstu komiteju, lai šāda veida gadījumi saņemtu ap tiem pienākošos uzmanību. Šeit nav vajadzīgs nekādas juridiskas pārmaiņas, lai to darītu, bet domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas varētu stiprināt ombuda autoritāti. Un šādā kopīgā sadarbībā ar lūgumrakstu komiteju būtiskākie punkti varētu tik, tik izskatīti. Mazākuma tautību tiesības, minoritāšu tiesības. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem Eiropas ombuda darbā, jebkurā līmenī, ir ne tik daudz aizsargāt šo vispārīgās abstraktās tiesības, bet gan tieši aizsargāt to grupu tiesības, kas uh, tiek sauc par tā sauktiem otrās paudzes tiesībām, respektīvi piemēram, bērnu tiesības, vecāku gadagājumu cilvēku tiesības, invalīdu tiesības, imigrantu tiesības. Tieši tāpēc, ka šīs grupas ir visvājākās, vis, riskam visvairāk pakļautās grupas sabiedrībā. Jo domāju, ka cilvēku pilsoņu tiesības aizstāv, tiesību aizstāvēšana ir tieši tā joma, kur ombudam ļoti saprātīgi jārīkojas, un turklāt jāņem vērā tieši visnēsargātāko grupu problēmas. Runājot par mazākumu tautību tiesībām, minoritāšu tiesībām, kā jūs zinat, ir atsevišķas valstis, kur jau ir izveidoti pilsoņu advokāti un ombuda dienesti, kas nodarbojas tieši ar šo minoritāšu tiesību aizsargāšanu. un ombuda pienākumi vienmēr iekļaus vājākā aizsargāšana sabiedrībā. Visnopietnākā problēma, ar ko sastapos kā ombuds savā darbā, savā desmitgadu pieredzē, Veneto reģionā, pie Venēcijas, Un e, tas bija šās. Un tas bija tāds jautājums, kas, manuprāt, skar arī visu Itāliju. Itālijā nav tāda amata kā nacionālais ombuds. Un nu jau 50 gadus mēs esam gaidījuši, kad beidzot kāds varētu šādu amatu ieņemt. Tāpat laikā tikmēr darbojas reģionālajā ombudi. Uh, Un reģionālajie ombudi tad risina jautājums, kas saistīta arī ar valdību, ar tātad pār, reģio, reģiona pārējošu jautājumu skatīšanu. Mums ir būtiski, mums ir būtiski resursi. Mēs eh, mēģinājām. Uh, strādāt pie Romu tautības cilvēku izolēšanas izbeigšanas. Esam īstenojuši vairākas uzklausīšanas, esam veikuši reģistru, īstenoju, izveidojuši reģistru, un esam strādājuši pie komunikācija jomas, jo komunikācijas ir ļoti sarežģīts aspekts šai ziņā. Visos reģionos iedzīvotāji bieži vien nemaz nezināja, ka pastāv, piemēram, ombudamats un ka varētu pie viņa vērsties. Tāpēc palīdzējām šos šiem pilsoņiem visiem, visām pilsoņu grupām saprast, ka ombuds aizsargā viņu cilvēku tiesības. Un ka viņi var vērsties pie ombuda. ka ombudam ir tiesības rīkot konferences, tikšanās ar dažādām iestādēm to pārsēm, bet visam pāri tieši ombuds ir tā vieta, kam jāpārliecas, ka iedzīvotāji, kas dzīvo viņa reģionā, apzinās, ka šāds amats vispār pastāv, ka pastāv šāda sūdzību adresēšanas vieta, ka tas neko nemaksā, viņi var uzdot jautājumus, ka viņi var doties pie ombudu un lūgt viņu aizsargāt viņu tiesības, piemēram, arī tajos gadījumos, kad valdības šķiet tās ir pārkāpusi. Runāju par izolāciju tieši tāpēc, pilsoņu izolāciju tieši tāpēc, ka Veneto komitejā bija izveidot lūgumrakstu komiteju. Un ombuds bija tāda kā tāds vientuļais vilks, par ko neviens nezināja. Un tāpēc ombuda amatam bija jā, jāgūst zināma uzmanība. Ir svarīgi, lai jebkurš ombuds ievēro zināmas standarts, ir īpaši šai lūguma rakstu komitejā, kur, piemēram, jau šāds standarts pastāv, bet kas attiec uz manu konkrēto darbu. Gada no gada man nācās pašam veidot tādu kā lūguma rakstu komiteju. Tā, protams, nebija tāda formāla struktūra, to veidoja reģionālo pašpārvalžu pārstāvi. Tie bija cilvēki, kas vislabāk izprat šo problēmu, kas saistīta ar tiesību aizsardzību. Un šī neformālā komiteja man palīdzēja. Ne tik vien uzklausot mani, bet atbalstot mani manās iniciatīvās, kurām nāca klējā visas profesionālās dzīves laikā, kur, un kuras uzskatīja par ļoti svarīgām, lai aizsargātu iedzīvotāju tiesības. Man vajadzēja arī par informācijas procesiem, kā uzlabot šo piekļuvu informācijai, kādus pasākums grasos īstenot. Piekļuvu publiska, publiskiem dokumentiem, tas ir noteikums, likums, kas eksistē visās valstīs, visos reģionos, un tas saistīts ar cilvēktiesību aizsardzību. Domāju, tas aktuāli ne tikai Eiropas Savienības līmenī, bet arī katrā dalību valstī. piekļuva oficiāliem dokumentiem ir ārkārtīgi svarīga. Tikai tā varam pārliecināties, ka Eiropas pilsoņu tiesības tiek aizsargātas. Un tāpēc priecājos, ka Eiropas Savienība pieņēmusi pašai spēkāsošo likumu. Saskaņā ar kuru Eiropas ombuds var pieprasīt piekļuvi jebkuram dokumentam kas it kā šķistu dabiski. Bet ombudam nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot šos tiesības piekļūt dokumentiem. Tas nedrīkst pārkāpt konfidenciāls klauzu, bet ombudam ir jābūt tiesībām piekļūt jebkuram dokumentam. Un tad pilsoņi zina, ka nav nekādu ierobežojumu šajā gadījumā, ka visi dokumenti kaut kādā mērā ir pieejami. Man pilsoņi, man, man reģiona pilsoņi līdz ar to zina, ka es varēšu adekvāti izskatīt viņas jautājumus. Tā kā dokumenti tiek klasificēti, arhivēti konfidenciālā kārtā, tad, protams, šī piekļuva nevar tikt īstenota vienas dienas laikā, bet katrā ziņā ombudam ir iespēja izsekot šiem dokumentiem, nonākt pie tiem ieinteresētās puses vārdā. Tātad Eiropas ombudam šāds pilnvars ir piešķirts. Protams, tas viss ir saistīts ar delikātām niansēm šai darbā. Neva, um, nekādā gadījumā nedrīkst tomēr ierobežot tiesības ša, šīm piekļūt dokumentiem. Šīs tiesības tiešām ir svētas. Tālāk. Iestādes, kas kalpo pašas sev. Šķiet, ka tā tas tika domāts. Domāju, ka ļoti svarīgi pret to cīnīties. Tas ir pamat aspekts Eiropas ombuda darbā. Eiropas Savienībā visu valstu konstitūcijās indivīds ir pašā centrā tieši individus līdz ar to ir tas, kura tiesības tiek atzītas. Un ir dažādi politiski un administratīvas struktūras, kuru pilnvars tiek izstrādātas, lai kalpotu šim suverēn, šī individu suverēnajām interesēm. Bet visas šīs struktūras, uh, kurām piešķirts e, pilnvars kalpot pilsonim, ja šīs struktūras aizmirst, ka tāds ir to dibināšanas mērķis, to galvenais pastāvēšanas mērķis, un ja tās sāk darboties tādā veidā, kas kalpo tikai pašas, ka kalpo tikai pašas sevis, pārkāpjot līdz ar to šīs pilnvars, ja tās pilsoņas sāk uzskatīt par oņšķirīgiem un sāk uzskatīt, ka pilsoņi ir šeit, lai kalpotu tām, tad tādā gadījumā jāsaka iestājas visatļautība. Un tādā gadījumā pat tās tiesības, kas tiek oficiāli ierakstītas konstitūcijā, var zust. Jo šādā gadījumā bieži vien var gadīties, ka politiķi un valdības aizmirst to, ka nevar izmantot iedzīvotājus kā pakāpienus savu mēķu sasniegšanai. Nedrīkst tos redzēt kā uh, kā kaut ko, kas kalpo viņiem. Nē, viņiem jāceras, ka viņi ir te, lai kalpotu iedzīvotājiem. Diemžēl tā mēdz notikt. Eiropas Savienībā šādas problēmas pastāv, jā. Ja kādā Itālijas reģionā 20 gadus pēc reģionāla ombuda amata izveidas tiek īstenots kāds likums 20 minūšu debašu rezultātā, lai šī amata pilnvars ierobežo, tad tas nozīmē, ka visi šī reģiona pilsoņi sastapsies ar diskrimināciju salīdzinot ar citu reģionu pilsoņiem, kur viņu tiesības, viņu reģionāla ombudu joprojām varēs aizstāvēt. Šādos apstākļos es nezinu, vai politiķi, kas pieņēma šo likumu, nav aizmirsuši kam viņi kalpo, kāpēc viņi ir šajā amatā, ka iedzīvotāji viņus ir ievēlējuši un viņu tiesības ir aizsargāt. Viņu pienākums ir aizsargāt iedzīvotāju tiesības. Šīs tiesības ir jāsargo, un jebkurā modernā valstī to iespējams darīt tikai divos veidos. Pirmām kārtām ar tiesu darbību, tātad ar tiesu darbiem, vai arī ar ārpustiesas risinājumiem, kā piemēram pie ombuda, jeb ombuda priekšā. Bet šodien, it īpaši šajā finanšu un ekonomiskās krīzes laikā, šādi jautājumi, un šādi jautājumi var uzdot gan attiecībā uz konkrētiem reģiem, gan uz Eiropu, cik daudziem pilsoņiem ir iespējas apliecināt, pieprasīt savas tiesības? un sūdzēties par viņu tiesību pārkāpumiem. Viņi noteikti uzskatīs, ka vērsties tiesā ir dārgs darbs, ka viņi to nevar atļauties, un turklāt tur jā, jānoalgo speciālisti un tā tālāk. Turklāt šī procedūra ir ārkārtīgi lēna. Savukārt ombuda darbs ir daudz pieejamāks, efektīvāks. Tas, tiek, tas notiek par brīvu, tur iedzīvotājiem nekas nav jāmaksā, tas notiek strauji. Tas tāpēc, ka šajā gadījumā nav jāiet cauri visam šim sarežģītajam juridiskajam procedūram. Un tāpēc ombuda darbs ir līdzīgs starpnieka darbam. Vidutāja loma, tā ir vidutāja loma, tā ir kā tāda šķīrēja tiesa, cenšoties risināt problēmas ārpus tiesas. Un tādā gadījumā tiek īstenotas iedzīvotāja tiesības. Jo tieši ombuds var palīdzēt izveidot, eh, at, aizstāvēt tiesības, jo, piemēram, reizēm tiesu prāvās nemaz netiek panākts vēlamais rezultāts, bet, kā jūs teicāt, ļoti svarīgi šai ziņā ir komunikācija. Eiropas ombudam ir jāpārliecinās, ka visi Eiropas Savienības pilsoņi, ne tik vien iestāds, ne tik vien parlaments, ne tik vien politiķi, bet arī tieši paši pilsoņi, Eiropas Savienības pilsoņi, apzinās, ka ir izveidot šādu struktūru, ka pastāv tāds Eiropas ombuds. Un viņi tad savās attiecībās ar Eiropas Savienību jūtas aizsargāti. jo, protams, arī šamam, šim amatam ir tieši tāds pilnvars, kāds ir ombudiem jebkuros citos reģionos. Zinām, ko nozīmē būt ombudam reģionos, ko nozīmē būt ombudam mazās pašvaldībās, bet reizēm Eiropā ir grūti saprast, ko īsti nozīmē šis Eiropas ombuds. Tas ir tāds attālināts uh, amats. Uh, attālināts dienests, un tāpēc mums jāpārliecinās, ka arī Eiropas ombuds ir, ir atpazīstams un ka iedzīvotājs zina par tā pastāvēšanu un zina, kā izmantot to savu tiesību aizsardzībā. gribēju teikt paldies lūgumu rakstu komitejas priekšsēdātāja. Šeit esmu paņēmis līdzi savu pēdējo savu biroju publicēšanu. Tā ir gandrīz kā tāda komiksu grāmatiņa. No vienas puses ir nedaudz teksta, un otrā pusē ir attēls. 30 šādu attēlu, un 15 minūšu laikā pat bērns vidusskolā var saprast, ko, kādas tad ir tā pamattiesības. Kādas ir cilvēku tiesības uz mājokli, uz darbu, uz brīvību, uz veselību. Nu, tā tad pāris attēli, kas palīdz skolēniem saprast tiesības. Pirmais ombuds vēsturē bija Romas pilsētu valstī. Un toreiz viņi bija šis nosaukums Respublika, kas nozīmē visu tiesības, tautas tiesības. Devās uz šo svēto kalnu. Un varēja atgriezties Romā tikai tad, kad bija saņēmuši tautas tribunāla lēmumu. Tā tad, redziet, cilvēkiem jāzina, ka šis amats pastāv jau gadsimtiem ilgi. Nu, es ceru, ka jūs uh, redzat, cik ļoti ieinteresēts esmu savā darbā. darbā. Ceru, ka mans, mans atbildes šiem jautājumiem eh, ilustrē manu vēlmu turpināt šo darbu. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Turpin priekšādātā tagad sāksim brīvā, proc, brīvā mikrofona procedūru. Vispirms Gomešas kundze. Thank you very much. Um... Vēl paldies, Bartolī kungs. Jūs jau daļai atbildējāt arī uz mani jautājumu, bet es vēlētos nedaudz paturpināt. Jums ir ļoti ļoti liela pieredze informējot cilvēkus par savām aktivitātēm, izskaitot skolēnus eh, Veneto reģionā, bet eh, ieņemot šo amatu, kā Eiropas ombuds šeit, tā vide būtu drusku savādāk, kādas metodas jūs izvēlēsieties, lai informētu cilvēks par viņu tiesībām šajā, mm, un ko jūs varat darīt savā matā. Paldies! Kēlers kundze. Paldies, vēlējos uzdot jautājumu. Nedaudz savādāk, jo jūs jau paudāt savu viedokli par savu nostāju un saistību ar citiem ombudiem, bet kā jūs redzat savu lomu sadarbībā ar citām aģentūrām, piemēram, Eiropas Investīciju banku, kur, eh, kurām visām ir eh, jāstrādā ar cilvēkiem. Kā jūs saskatāt ombudu ulomu Eiropā saistībā ar šīm Eiropas institūcijām? Tālāk jautājums dod. Paldies, priekšsēdētāji. Patolikungs, es atvainojos, ka es neierados uz jūsu prezentāciju, tāpēc nevarēju nedzirdēju jūsu ievadrunu. Es uh, uzdošu jums jautājumu, kas ir saistīts ar iepriekšējās runātājs uzdoto jautājumu. Ja mēs uh, runājam par ombudu, par cilvēktiesību aizsardzību, tas viss ir saistīts, protams, ar Eiropu, ar Eiropas tēlu. Tad, kad Eiropā viss iet labi, tad eh, sūdzība ir mazāk, bet, ja ir problēmas, tad, protams, ka sūdzība ir vairāk. Jūs jau pats teicāt, ka uh, pilsoņiem vajadzētu akceptēt Eiropu, pilsoņiem vajadzētu saprast Eiropu. Taču man interesē, kā jūs redzat sadarbību starp ombudu un lūgumrakstu komiteju. Kā mēs varētu izvairīties no domstarpībām, kā mēs varētu darboties efektīvāk. Lūgumrakstu komitejā mēs bieži saskaramies ar lūgumrakstiem, kas kurus mēs varam atrisināt, kur mēs eh, varam pilsoņiem palīdzēt. Protams, nevienmēr saņemam paldies pretī, bet nu, vismaz mums ir tāds iekšējais apmierinājums, ka esam kaut ko labu darījuši. Bet ir arī tādi lūgumraksti, tādas sūdzības, kur mēs eh, labprāt palīdzētu. Mēs eh, analīzējam direktīvas un regulas un redzam, ka tur ir trūkumi, tur ir tukšās vietas. Varbūt jūs arī varētu darīt mums zināmu, tad parlamentam darīt zināmu, ka ir kādi trūkumi likumdošanā, ka mums vajadzētu kaut ko darīt, lai Eiropa būtu tuvāk uh, pilsoņiem nekā pašlaik. Jā, paldies. Un, uh, sal, uh, Salavrakus kungs, jūs jau uzdevāt jautājumu, tā kā lūdzu precizējiet to, ko jūs jau jautājāt, neuzdodiet to pašu jautājumu. Uh, Jā, es tā arī nesaņēmu ļoti konkrētu atbildi par to, kādi ir ierobežojumi, runājot par cilvēku tiesībām. Es domāju, ka ombuda efektivitāte ir ārkārtīgi svarīga, un man, Batoli kungs, radās iespējas, ka ka mm, es gribētu zināt, kādas ir jūsu domas par līdzsvaru cilvēktiesību jomā. Kā mēs varam nodrošināt eh, to, ka to tiek nodrošināts līdzsvars? Tevo, ότι όπως man πρέπει να γίνει ουσιαστικός θεσμός, διότι η δικαιοσύνη αργεί. Όπως man... Tālāk eh, runājot par um, institūcijām eh, varbūt institūcijas var veidot, teiksim, jūs varat izveidot kaut kādu savu lomu, nodrošinot sadarbību ar šīm institūcijām. Bet es gribētu zināt, kādi ir ierobežojumi jūsu amatam, kā jums šķiet, kas jūs ierobežo un vai kaut kas tāds vispār ir. Postināro kungs lūdzu. Jebkādas kļūdas, eh, kas rodas, Eh, tās var rasties. Neviens no mums nav nekāds Ziemassvētku vecītis, un mums ir jāievēro kompetences, kas ir piešķirts Eiropas Savienības likumdošanā, Eiropas uh, ombudam vai Eiropas, uh, piemēram, lūgumrakstu komiteja. Citādi jau mēs te varam aizvināties par minoritāšu un cilvēktiesību jomām. Sap citu, Eiropas ombudam nav kompetenci attiecībā uz šīm jomām. Tā kā ņemiet vērā, ka kompetences ir definētas un mums vajadzētu apsaukt, atsaukties tikai uz kompetencijām, kāds Eiropas likumdošana uh, piešķir Eiropas ombudam. Jā, tas ir tiesa, Bostināro kungs. jo es domāju, ka tās drīzāk politiskas interpretācijas, un tās jau ir ārpus Eiropas ombuda pilnvaru robežām. Un kā priekšsēdētāja es vēlētos izteikt doktoram, doktoram Batalī vienu vēlēšanos. Eh, es vēlētos lūgt viņam būt konkrētākam, izsakoties par to, kā viņš konkrēti redz sadarbību ar lūgumrakstu komiteju. Mm, kāda procedūra būtu jāievēro, lai nodrošinātu to, ka gan ombuds, gan lūgumrakstu komiteja darbotos efektīvāk, jo mēs esam atbilstī, atbildīgi par cilvēku pamatiesību aizsardzību. Un mums ir jānodrošina, lai mēs visas pilsoņu tiesības, eh, ko garantē Eiropas stiprināšanas līguma, varētu pilsoņiem arī nodrošināt. Jā, paldies! Komunikācijas un varbūt zinām reklāma ir svarīgs jautājums, jo pastāv ļoti daudz dažādu organ organizāciju, kas ar to nodarbojas. Un, protams, ka ir uh, nepieciešami resursi, lai padarītu sevi redzamu, zinām, atpazīstam pilsoņiem. Uh, Viena iespēja, kas darbojas ļoti labi, ir izveidot reklāmu televīzijā, nelielus uh, videoklipus, multiplikācijas klipus, un Itālijā uh, ir, ir, piemēram, iespējas arī zvanīt uh, bezmaksas palīdzības līnija, līnijai, un cilvēki var tieši uzdot savus jautājumus Taču jāsaka, uh, tam visam bija arī savas negatīvās puses, jo tūlīt pēc reklāmas, protams, ārkārtīgi liels cilvēks skaidrs reiz centās sazināties pa šiem telefoniem, bet uh, toties mēs kļuvām daudz atpazīstamāk. Mēs, protams, ļoti aktīvi sadarbojamies ar skolām, ar dažādām brošūrām, citiem iespēju materiāliem. Tālāk ir ļoti svarīgi būtiski, lai, eh, piemēram, juristi zinātu par mūsu pastāvēšanu, kā mūs var izmantot. Tātad ir ļoti daudz veidu, kā var eh, sabiedrībai darīt zinām mūsu esamību un iepazīstināt ar to, ko mēs spējam. Un nepietiek tikai darīt savu darbu, mm, eh, ombudiem ir arī būtībā jāreklamē tas, ko viņi dara, jāinformē par to, ko viņi dara, lai viņi tiešām arī cilvēkiem zinām, kā viņiem piekļūt un kādos jautājumos un tā tālāk. Un jau no paša sākuma eh, ir ticis prasīts, lai ombudi sadarbotos ar uh, vietējo pašpārvaldi, un jo labāka ir šī sadarbība, jo labāks ir gala rez eh, darba rezultāts. Un, eh, protams, kā labas sadarbības rezultātā valdība arī būs pretimnākošāka, vēlēsies sadarboties, jo ombudu nedrīkst uzlūkot kā kaut kādu inkvizītoru, kas ierodas tikai meklēt kaut kādas kļūdas. Tas tā nav. Ombuds vēlas uzlabot uh, tiesību nodrošināšanu, pilsoņu tiesību ievērošanas nodrošināšanu. Jo, ja, piemēram, ir skaidri redzams, ka notiek pārkāpumi, eh, pilsoņu tiesību pārkāpumi, tad eh, ombuds var parādīt, val, eh, teiksim, norādīt uz to un ļaut attiecīgajām pašvaldībām, valdībām izlabot šīs kļūdas, varbūt ir nepieciešams izmaiņas likumdošanā. Uh, Um, bet arī pats ombuds mainīs savu attieksmi situācijās, kad būs skaidrs, ka valdība dar visu, lai tiktu ievērotas cilvēktiesības. Kas attiec uz lūgumrakstu komiteju un sadarbību ar to? Es sacīju, ka savā reģionā es jūtos izolēts. Kāpēc? Tāpēc, ka mums nav šādas lūgumrakstu komitejas. Jo Es domāju, ka eh, lūguma rakstu komiteja mm, ir liels sasniegums, un tas ir ļoti labi, ka Eiropas parlamentā tāda ir. Tā ir vitāli svarīga no likumdošanas viedokļa un vitāli svarīga izmantojot dažādos instrumentus, kas ir uh, ombuda rīcībā. Ja mēs apvienot labākos spēkus, izmantot labākos ekspertus, tas tikai nāktu par labu ombuda birojam. Ombuds jebkurā gadījumā eh, tādā ziņā paaugstinātu savu autoritāti, ja viņu atbalstītu lūgumrakstu komiteja. Tā kā, protams, ka maksimāla sadarbība ar visām institūcijām, bet lūgumrakstu komiteju jo īpaši. Tālāk. Es uh, ievēroju tādu nelielu kritiku iepriekšējā komentārā. Un es dzirdēju par to, ka ombudam nebūtu jārisina politiski jautājumi un eh, cilvēktiesībām saistīti jautājumi, eh, bet jāsaka, ka ombudam nevajadzētu pavisam izvairīties no cilvēka tiesību jautājumiem, jo viņam tomēr ir jāiejauc situācijās, kurās ir acīm redzami pārkāpumi, arī cilvēktiesību pārkāpumi. Ja cilvēks pie manis ierodas, pie manis saka, ar man notika tas un tas, un to man nodarīja administrācija, es uzklausītu šo pilsoni, es izpētītu viņu problēmu, viņu gadījumu un censtos to atrisināt Un e, jautājums, kā tad es varu e, ignorēt cilvēktiesības, jo būtībā visiem cilvēkiem un visam valsts pārvaldēm arī ir jāievēro visā pasaulē. Un lūk, šie te e, civilie tiesību aizstāvji faktiski ir tie, kam būtu jānodrošina cilvēktiesību ievērošana, jo būtībā jau Eh, gal galā mums ir jāgarantē eh, visaugstākajos līmeņos cilvēktiesības. Ombudsmens jau ir, ombuds ir aicināts būtībā tikai atbalstīt eh, cilvēktiesību ievērošanu, kā ņemot vairāk tās ir pamattiesības, jo gal galā tā jau ir pati sakne, un cilvēktiesības ir visam pamats, un jūs jau zinat, kā aug koks, ja, piemēram, tam tiek bojāts saknes, tad. Uh, Eh, gal galā aiziet bojā viss koks, tā kā mēs nevaram ignorēt to, ja pats pamats, pašas pamatiesības tiek pārkāpts. Tā tad mēs nedrīkstam arī ignorēt, kas notiek visā Eiropā. Tad mums ir jāveido šis sadarbības tīkls, jāsadarbojas ar lūgumrakstu komiteju. Un būtībā ombuds varbūt neiesaistās aktīvi politiskās debatēs, bet ombudam ir tiesības savākt pierādījumus, kas, piemēram, parāda, ka uh, lietas varbūt politiska apsvēruma dēļ ir kļuvušas kritiskas un sāk pārkāpt cilvēktiesības vai pilsoņu tiesības un lūgumrakstu komitejai. Būtu jāņem vērā tas, Būtībā ombudām būtu vienmēr jāuzskata, ka lūgumrakstu komitejas viedoklis ir saistošs. Un ombudu viedoklis lūgumrakstu komiteja būtu jāuzklaus tikai tad, ja tas ir pamatots. Mūsu reģionā ombuda institūts vispār tika likvidēts. Un Eiropas ombuds toreiz uh, kontaktējās ar eh, mūsu valdību, un šobrīd eh, šie te kontakti turpinās, un eh, tiek izskatītas iespējas pārskatīt šo lēmumu tā vai citādi, un es domāju, ka ne Eiropas ombutam un jebkuram citam ombutam ir jānodrošina, lai uh, šīs cilvēktiesības un pamatiesības tikt ievērotas. E, Paldies, doktor Batoli. Doktors Batoli mūs e, atstās tulīt, un es aicināšu nākošo kandidātu Diamanduras kungu.